ka mums vajadzētu sākt darbu, ir jau pagājuši 20 minūtes kopš sēdē vajadzēja sākties priekšstādātājiem, tas tiešām ir nepieņemami. Labi, tad eh, tautas viedoklis ir svarīgs, sāksim, ne? Should we vote? Or? Vai mums vajadzētu nobalsot? That, I think. Our chairman is coming in. Priekšsēdētājs ieradīsies pēc dažām minūtēm. Chairman, Priekšsēdētāji, tas jau jūs uh, nekavē sākt sanāksmi, jūs taču varēsiet pēc tam sēdes vadību nodot priekšsēdētājiem, kad viņš ieradīsies. Labi, kolēģi, sāksim ar atzinumu projektu par 2012. gada vispārējā budžetā izpildes apstiprināšanu ārējās darbības dienests. Munes kundze ir referenta. Vai jūs vēlaties, vēlaties, vēlaties izteikties? Nē, labi. Tad pirmais kompromiss par, pret, atturas. Adopted. Pieņemts. Pirmais grozījums. Ā, tas atkrīt. Labi. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums. Sastais ir noraidīts, labi. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. 11. par, pret, atturas pieņemts. 12. par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. Un tad eh, elektroniskais balsojums par atzinumu projektu. Lūdzu, balsojiet. Now it's open. Tagad varat sākt balsot. Wissen? Wissen wir? One, one second, please. Ich habe mit Ja okay. gestimmt. Okay, let's uh, close. Which... Beidzam balsot. 37 par. 39 par. Jo diviem nav balsošanas kartes. Trīs uh, balsojuši pret un četri atturējušies. Apsveicu referenti. Wir machen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 Dargie kolēģi, lūdzu atvainojos, ka ierados novēloti, bet man bija saruna ar ārlietu un Eiropas ministriem par Ukrainu pēc vakardienas uh, padomas sēdes. Es domāju, ka par to mums būs vēl šo pēcpusdienu um, jārunā saistībā ar Eštons kundzes uh, darbību. Tagad skatīsim. Uh, atzinumu projektu Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Divi par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad eh, pirmais mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. Tad astotais par pret atturas Vēlreiz. Kurš ir par astoto? Pret. Atturas noraidīts. Devītais par. Pret. Atturas pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu ziņojumu. Sākam balsot. My office call. Jā. Gucken wir gerade, gucken wir gerade. Die Abstimmung. Beidzam balsot. 41 pār 5 atturējušies pieņemts. Un tagad eh, komisijai, un, ieteikuma pad, eh, projekts komisijai un padomē, Vatsonkungs. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, vai es varētu izteikt jums lūgumu? Pēc diskusijām starp politiskajām grupām mēs vēlējāmies nomainīt šī ziņojums nosaukumu, lai tiktu runāts par uh, radio un televīzijas izmantošanu ES diplomātijā, nevis kā diplomātijas instrumentu. Es saprotu, ka priekšstādātāja konference arī ir ar mieru to izdarīt, viņiem vienkārši ir vajadzīgs oficiāls pieprasījums no komitejas, un to atbalsta visas politiskās grupas. Šo izmaiņu mērķis ir um, tāds, ka tika teikts, ka ja mēs to lietojam kā diplomātijas instrumentu, tad uh, zināmā veidā to var uh, uzskatīt kā atbalstu propagandai uh, ar televīzijas un radio starpniecību Eiropas Savienībā. Un es šorīt saprotu, ka Pakas kundze un vēl daži kolēģi daudz partijā gribētu aizkavēt šo ziņojumu šī iemesla dēļ, bet es gribētu aicināt kolēģus to nekavēt. Um, mēs esam visu izdiskutējuši pienācīgā uh, veidā. Mums ir bijušas divas diskusijas komitejā, mums ir bijušas ēnu referents sanāksmes, un es ceru, ka uh, kolēģi uzskata, ka šis ieteikums padomēji var tikt pieņemts. Un tas ir paredzēts uh, februāra otrajā plenārsesijā. Bet paldies kolēģiem, kas uh, mani atbalstīja šo ziņojumu sastādot. Es ceru, ka tas visiem būs pieņemams. Jā, selbst, wenn der Titel... Jā, pat ja nosaukums tiks uh, mainīts, tas tik un tā var uh, būt pārprotams. Un es nezinu, kāpēc mēs šādu ziņojumu pieņemam pirms Eiropas vēlēšanām, ka tur ir virkne pārpratumu. To jebkurš var izmantot, lai mums pārmestu, ka mēs maksāsim par uh, uh, savu propagandu ar eiroņos un citu lietu starpniecību. Tas taču nav pieņemami. Mēs Eiropas Savienības ienaidniekiem vienkārši uh, piedāvājam vārdus, teikumus, ar kuriem viņi mūs var sakaut. Tikai vienu piemēru grib nosaukt. Mums ir kompromiss, un uh, parasti jau uh, kompromiss vairs nedala vai nemaina, un tur ir rakstīts, uh, Eiropas Savienības eh, apraides mēdīju harta, kur tiek uzsvērtas apraides vērtības, uzsvarot eh, um, informācijas objektivitāti un uh, augstu žurnalistikas satura kvalitāti. Kurš tad šo hartu sastādīs? Tur ir vienkārši virkne pašsaprotamu lietu, draudzīgu vārdu, ko visu var iztolkot pret mums. Vatsonkungs, jūs taču esat no Liebritānijas. Uh, jums dien dienā Fārāds šmet pretī tos vārdus, ko jūs esat teicis, un es eh, lūdzu šo ziņojumu noraidīt, vai arī es eh, gribētu kolēģis lūgt arī galīgajā balsojumā nebalsot pār, jo tādējādi mēs eh, paši sev liekam sprunguļus riteņos. Es nezināju, ka šis ziņojums ir darba kārtībā. Mūsu komiteja pie tā vispār nestrādāja, tā būtu bijis, tad es būtu jau agrāk iejaukusies. Es atvainojos, ka es tik vēlu kaut ko saku, bet nekad taču nav par vēlu kaut ko apturēt, kas kaitēs mums visiem. Lūdzu, izlasiet šo tekstu, tas mums noteikti kaitēs. Merci infiniment, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es iepazinos ar uh, kolēģis pakas nostāju pēc otrās diskusijas, kas tika organizēta vakar šī teksta sakarā, un, manuprāt, šis ir labs kompromiss teksts, es saprotu. Bēles kas ir saistāmas ar uh, atsevišķām iespējām debatēt, bet es to neatbalstu. Savukārt to, kas ir kompromisā teiks par hartu, uh, gribu sācīt, ka teksts neuzliek par pienākumu šādu hartu pieņemt, un turklāt tas ir aicinājums uz neitralitātu un objektivitāti. Es neredzu, kādā veidā Eiropas vēlēšanu Eh, konteksta aicinājums uz neutralitāti varētu kaitēt. Manuprāt, neutralitāte nav um, eh, nekās bīstams un nav ierobežojums. Tāpat arī paušu nožēlu, ka kultūras komiteja nav varējusi par šo tekstu izteikties, bet pēc diskusijām, kuras notikās, ēnu referentiem ar Greham Vatsonu. Teksts ir labs. Turklāt, ja mēs mainām virsrakstu, tas ir labāks nekā tas, ko mēs esam pieņēmuši par saturu attiecībā uz iepriekšējiem ziņojumiem par mēdījiem. Turklāt, gribu vēlreiz noslēgumā teikt, ka nav jābaidās teikt to, kam mēs ticam, it īpaši par mēdīju brīvību un neutralitāti vēlēšanu kontekstā. Ja mēs atvirzīsim visas debat, debates, um, baidoties, ka Faračs vai kāds cits varētu manipulēt, tad mēs eh, nekur netiksim, jo šīs Eiropas eh, atsauces, atsauces uz vērtībām tur vienmēr eh, būs un nekur nepaliks. Un es nedomāju, ka šeit vajadzētu baidīties to pie, eh, tekstu pieņemt. Teksts ir visai stabils, tas nav teksts, kas būtu grupas šķēlis, bet tas ir grupas vienojas. Paldies! Paldies! Atļaujiet man personīgi piezīmi izteikt. Es balsošu pret šo ziņojumu ja par to būs balsojums. Es pats esmu radiožurnālists, un ja man kāds saka, ka jābūt neitrālam, tad es kļūstu nervos. Uh, žurnālistika nedrīkst būt neitrāla, tai ir jābūt objektīvai, un neviens nav neitrāls, visiem ir savs viedoklis, un arī sabiedriskajās diskusijās mēdījiem ir tiesības paust savu viedokli un diskutēt. Tāda ir pluralistiska sabiedrība, un tāpēc es ar neitralitāti neko nevaru iesākt. Tas ir pretstats atvērtai brīvai sabiedrībai, un es arī negribētu, lai kā 1A punktā tiek uh, uzsvērta um, apraides uh, uh līdzekļu uh, svarīgums nozīme, mm, kā ADP e ietvaros izplatīt Eiropas Savienības viedokli. Tas izklausās, ka mēs vēlamies vienkārši reklamēt savu politiku. Tā tas izklausās. Droši vien tas tā nav domāts, bet tā tas izklausās. Un ar to es neko nevaru iesākt. Tāpēc man jābalso pret. Un tiek teikts, ka jāizveido uh, juridiskais un institucionālais ietvars Eiropas uh, apraidei. Tas ir pretrunā uh, līgumiem, jo tur tiek teikts, ka tā ir nacionālā kompetence. Mēs virknē valstu panāksim uh, intensīvas diskusijas par kompetencēm. Tas, ka mums kaut, kur, kaut kas tur ir jādara, jā, bet uh, to nedrīkst formulēt tik vispārīgi, jo šeit tad uh, tiks teikts, ka Eiropas parlaments iejaucās uh, Uh, dalībvalstu kompetencē saskaņā ar līgumu. Un tāpēc es personīgi piedāvāju Pākas kundzes priekšlikumu atbalstīt, tas ir mans personīgais viedoklis, un piedāvāju nebalsot šodien par šo ziņojumu, uh, citādi es būtu spiests balsot pret to, un varbūt Grējam Vatsona uh, kungs mēs varētu vēl šo um, ziņojumu pārskatīt un rast formulējumu, kas būtu piemērotāks. Vatsona kungs, un tad balsosim par pakas kungs priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu tad atvainoties pakas kundzei, ja ir bijis kāds pārpratums. Jūs, priekšsēdētāji, man apmēram pirms mēneša ieteicāt runāt ar pakas kundzi par šo ziņojumu, un to mēs arī darījām. Pirms trim vai četrām nedēļām mēs šo jautājumu apspriedām. Es turpināju diskusijas ar ēnu referentiem, un man tiešām ir žēl, ja kaut kāda pārpratuma rezultātā uh, ir šis rezultāts. Man likās, ka mums ir atbalsts no visiem ēnu referentiem šiem ziņojumam. Un es personīgi neuzskatu, ka mēs šeit uh, aizstāvām Eiropas propagandas instrumentu izveidi. Šeit ir runa par eiroņos Bet ne tikai, tur ir runa arī par citām lietām, un ja um, šī apraides harta ir problēma, tad man šķiet, ka to varētu atrisināt balsojot par šo konkrēto grozījumu. Ja jūs uzskatāt priekšsēdētāji, ka būtu noderīgi to darīt, tad es uh, esmu gatavs atgriezties pie šī jautājuma nākamajā sanāksmē, un tad vēl martā varētu par to plenārsēdē balsot, bet es tomēr negribētu šo zi ziņojumu atlikt, jo man šķiet, ka uh, mēs esam šeit ievērojuši visas procedūras darbā pie šī ziņojuma, tā nav nekāda milzu iniciatīva, tas ir ieteikums padomē, un es gribētu, uh, lai mums būtu iespēja nobalsot par šo ziņojumu vēl šajā sasaukumā, bet ja jūs priekšsēdētāji uzskatāt, ka novēlojot šo ziņojumu par nedēļu komitejā, mēs varētu rast labāku risinājumu, tad es esmu ar vienu to darīt. Es negribu paildzināt debatas un žēl, ka mums nav mūsu ēna referents klāt, bet mēs uzklausījām priekšstādātāju Pakskundas un Vatsonkunga teikto, mēs arī atbalstām balsojumu atlikšanu un skatīt to uh, Mārta plenārsēdē, lai ēna referenti varētu padomāt par šorīt diskusijās teikto. Uh, vai mums vajadzētu balsot, Vācām kungs, vai turpinā, turpmākajās dienās centies satikties un kaut ko atrisināt, jo droši vien tā varbūt ir arī mana vaina, ka es pietiekam rūpīgi neskatīju šo ziņojumu. Varbūt varējām tomēr izsvītrot dažus vārdus, kas to padara tik divdomīgu, un tad mēs būtu varējuši to izglābt. Sakt, Seite. Genau, haben Sie Pakistan. Wir kommen jetzt zum Bericht Pakistan. Tagad skatīsim Pakistānas ziņojumu. Zāles kungs šeit ir referents. Vai par to vēl ir kaut kas sakāms? Nē, tad uzreiz balsosim. Stīra kungs, jums vienmēr ir jāpasaka. 19. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tad 21. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 23. par, pret, atturas pieņemts. 24. par, pret, atturas pieņemts. 25. par, pret, atturas pieņemts. 26. par, pret, atturas pieņemts. 27. pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, 28. par pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas pieņemts, 31. par pret pret, atturas, noraidīts. 32. Pie, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pret 31 noraidīts. 33. par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 44. par, pret, atturas pieņemts. 45. par, pret, atturas pieņemts. 46. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 52. par, pret, Pārbaudām. Beidzam balsot. 27, 28 pār, 20 pret pieņemts. 53 par, pret, atturas, noraidīts. 55 par, pret, atturas pieņemts. 56. par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret, atturas pieņemts. 58. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Par otro daļu par, pret, atturas pieņemta. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret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 pret atturas pieņemts. 9 trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. 9.13 par pret atturas pieņemts. 9.14 par pret atturas pieņemts. 9.15 par pret atturas pieņemts. 9.16 par pret pret atturas pieņemts. 917 par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par visu ziņojumu. Sākam balsot. Apšķirmums geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts ar 41 balsu par, 1 balsu pret un 7 atturējušamies. Apsveic referentu. Turpināsim ar Janaku kundzes ziņojumu. Referentu nevēlas izteikties. Tātad varam sākt ar balsošanu. Trešais pār pret atturās, 36. pār pret atturs noraidīts, kompromiss 4 pār pret atturs pieņemts. Tad mums ir 39. par pret atturas pārbaudam. Iespējams, ka pieņemts. Beidzam balsot. 21 pret 25, 26 pret. Tad noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts.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 68. par pret šķiet, ka pieņemts pret Bazēsku pašas grupu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23. Tātad stīrs 23, 23 noraidīts. Devītais kompromiss par pret atturs pieņemts. 76 par pret atturs pārbaudam. Beidzam balsot. Grozījums ar 20 pret 27 noraidīts. 77 par. Pret. Atturs. Pārbaudam. Beidzam balsot. Tātad 22 pret 26 noraidīts. 78 par, pret, atturas noraidīts, 79 par, pret, atkal jāpārbauda. Beidzam balsot. Tātad 22 pret 22 noraidīts. Vienmēr viena balsošanas kartiņa visu tagad izlemj. Tāda šī balsošana. Jā, tas nav īsti skaidrs. 80 par, pret, atturs noraidīts. 81 par, pret atturs pieņemts. 82 par, pret atturas pieņemts 83 par, pret atturas pieņemts kompromiss 10 par, pret atturas pieņemts 85 par, pret atturas noraidīts 87 par, pret atturas pieņemts 88 par, pret atturas pieņemts 89 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 16 par pret atturs pieņemts. 20, 92 par pret atturs noraidīts. 93 par pret atturs pārbaudam. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts.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 ar 22 pret 26 noraidīts. 99 par, pret, atturas pieņemts. 100 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 11 par, pret, atturas pieņemts. 101 grozījums par, pret, atturas noraidīts. 105 par, pret, atturas noraidīts. 106 par, pret atturs noraidīts 107 par, pret atturs pārbaudam. Beidzam balsot. 18 pret 29 noraidīts. 108, 109 par pret, atturas, noraidīts. 110 par, pret atturs, tātad 110 par, pret, atturas, noraidīts. 111 par, pret, atturas, pārbaudam. Beidzam balsot. 22 pret 23. Štīrkungs tagad nogalina savus grupas biedrus. 112 par pret atturis noraidīts. 113 par pret atturis pieņemts. 100 par, tātad 115 par pret atturs noraidīts. 116 par, pret, atturs noraidīts. Kompromiss 12 par, pret, atturs pieņemts. 120 par, pret, pārbaudam. Beidzam balsot. Ar 28 pret 20 pieņemts. 13. kompromiss par pret atturs pieņemts. 127. Tā tas varētu būt. Nē, nepareizi. tātad sarakstā ir nepareizs skaitlis. Sāksim ar 14. kompromisu par pret atturas pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 15 par pret atturas pieņemts. 142 par pret atturas noraidīts. 138 atkrīt. 143 par pret atturas pieņemts. 144 par pret atturas pieņemts. 145 par pret atturas noraidīts. 146 par pret atturas noraidīts. 148 par, pret, atturas noraidīts, 149 par, pret, tātad vēlreiz 149 par, pret, atturas pārbaudam. Beidzam balsot ar 22 pret 26 noraidīts. 151 par, pret atturas pieņemts. 152 par, pret atturas pieņemts. 153 par, pret atturas pieņemts. 7 par, pret atturas noraidīts. Kompromiss viens par, pret, atturs pieņemts. Desmitais par, pret, atturs pieņemts. Divpadsmit par, pret, atturs pieņemts. Trīspadsmit par, pret, atturs noraidīts. Četrpadsmit par, pret, atturs noraidīts. Tātad vēlreiz par 13. par 14. vai? Tātad 14. par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 2 par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudam. Beidzam balsot. Ar 26 pret 22 pieņemts. Tas tagad 18. Astoņpadsmit par pret atturas pieņemts. Pārbaudam. Beidzam balsot. 26. 27 pret 22 pieņemts. 21 par, pret, atturis noraidīts. 22 par, pret, atturis pieņemts. 23 par, pret, atturis pieņemts. 24 par, pret, atturis pieņemts. 25 par, pret pret atturs pieņems 26 par, pret atturs noraidīts 27 par, pret atturs noraidīts 28 par, pret pārbaudam. Beidzam balsot ar 22 pret 27 noraidīts. Tas bija par 28. Tagad par 1. Par pret atturs pieņemts 2. Par pret atturs pieņemts 3. Par pret atturs pieņemts 4. Par pret atturs pieņemts 5. Par pret atturs pieņemts 6. Par pret atturs pieņemts 29. Par pret atturs noraidīts 150 par pret atturas pieņemts. Tagad kultūras komiteja pirmais punkts. Neatvainojiet, trešais par pret atturas pieņemts. Jā, es zinu, ka apsvērumu punkts A par pret atturas pieņemts. Apsvērums B par pret pret atturas pieņemts. Sākam elektronisko balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir noraidīts ar 21 pret 26 un 1. Jā. Jā. 21 stimmen dafür. Tātad 21 balss plus, ieskatot stīru, un 26 pret. Čenako kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mani šis rezultāts ir iespaidojis, jo sēdē ar ēnu referentiem mēs bijām vienojušies. Vienojušies par kompromisa grozījumu priekšlikumiem un arī individuālajās sarunās nebija nekādu iebildumu, tādēļ es gribēju zināt, kā ir radies šis kopīgais rezultāts. Tas ir pretrunā vienošanās, ko mēs panācām. Čenako kundze, varbūt, ka tā tas ir bijis, bet iespējams, ka ēna referenti nepanāca savu grupās. vai arī nespēlēja atklātu spēli. Es varu tikai konstatēt, kāds ir rezultāts. Nikolai Kundze. Paldies, priekšsētētāji liberāļu vārdā. Iepriekšējā sanāksmē mēs eh, lūdzām Černaku kundzei atsaukt 16. grozījumu sacījām, ka balsosim pret, ja kompromiss tiks pieņemts. Vakar bija balsošanas sarakstā, mēs 16. grozījumam ievilkām sarkanu līniju, tas ir mūsu atzinums, un mēs par to esam pārliecināti. Um, well, we have no problem with 16. Our problem... Mums nav problēma ar 16. Mūsu problēma ir tā, ka grozījums par vienotu vietu Eiropas parlamentam būtu pieņemts. Tas ir prioritārs mums, jo tas noraidītu ziņojumu, tas būtu pret ziņojumu jā, kopumā. Bet šeit ir vienota vieta un kultūras un reliģiskas atšķirības. But, uh, to... Kas, kādā veidā šis jautājums ir saistāms ar ziņojumu, ko mēs skatām? Vienotas vietas jautājums parlamentam ir saistāms ar kultūras situāciju Elzasā. Huh? Ah, so the European Parliament. Ah, tās attiecas uz vienotu mītni Eiropas parlamentam. Ah.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 par šo vienoto vietu. Jā, tas ir rezultāts tāds bija divos jautājumos, kur mēs viens otru nesapratām par vienotu vietu pa, eh, un vienīgo vietu un 16. kompromisu. Vai mēs varam mēģināt to sakārtot nākošajā nedēļā, vai viss ir jau pabeigts? Pārējām pie pretraķešu vairoga. Vai referentam ir kas sakāms? Kiitos, herra puhemies. Tahdon vain lyhyesti kiittää kollegoita. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties kolēģis, kas palīdzēja sagatavot šo ziņojumu. Šoreiz darbs ar apsvērumiem bija grūtāks, un tāpat bija papildu diskusiju cikls. Mēs nonākam pie rezultāta, kur ziņojums ir mazliet um, ierobežots. Es mēģināju sagatavot tekstu, kas būtu atvieglojis koordināciju, bet ļoti ātri mēs pamanījām, ka termiņi nav pietiekami. Pretējā gadījumā mēs būtu pārsnieguši savu sasaukumu termiņu. Šobrīd jums piedāvātais teksts ir balsts veidots uz piedāvātajiem kompromisiem. Tas deva mums iespēju atrast eh, kā konkrētu rezultātu apakškomitejā. Paldies! Labi, tad sāksim balsot. Piektais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Tagad eh, trešais pāns. Sākotnējā tekstā. Par, pret, atturas, noraidīts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sestais pāns, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas noraidīts. Tad tagad 51. 52. par pret atturas pieņemts. 53. Nē, tas atkrīt. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 47, 57. par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret atturas pieņemts. Tad 68., 69. un 70. grozījums. Te ir eh, ļoti dažādi iesniedzēji iesnieguši vienādu grozījumu. Kurš par? Tas būs bijis svētais garš, kas uh, iedvesmojas visus groz, grozījuma iesniedzējs, bet tikai Līzē kungam tas ir pieejams, Pasko kungam nē. Pieņemts. Desmitais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 78. grozījums par pret atturas pieņemts. Tad 16. Uh, pāns par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 1. kompromiss par pret atturas pieņemts. 2. kompromiss par pret atturas pieņemts. 4. Es atvainojos, trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, pirmais grozījums par divi pret otrais par, abi pieņemti. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts 37, 38 pār 7 pret 3 atturējušies. 39. Labi. Tad to esam izskatījuši. Lūdzu, Šulca kungs. Jā, priekšsēdētāji, man jāpaziņo, ka no manas politiskās grupas tiks iesniegts mazākumziņojums. Lēzings kundze, jā, arī es iesniegšu no savas politiskās grupas minoritāro ziņojumu. Mazākumziņojumu, paldies. Tik un tā apsveicu referentu. Un tagad 18. darba kārtības punkts. Un tas ir Turcijas progresa ziņojums un lūkšu Riju Omen Roitenu izteikties. Viņa ir referente. Yep. Uh, chairman. Priekšsēdētāji. Bet visi staigā apkārt um, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. 9. decembrī mēs pirmo reizi skatījām rezolūcijas projektu par Turciju mūsu komitejā. Un nebūtu pietiekami pateikt tu, tikai to, ka pa šo laiku ir notikusi kāda notikuma attīstība. Ref, e, gatavojot ziņojumu par Turciju, jūs negarlaikojoties. Un es atceros e, periodu, kad teica, ka esam nobažījušies par notikumu attīstību Turcijā. Un tāpēc arī mēs lūdzām vairāk laika, lai pabeigtu rezult, darba rezultātiem, lai nodrošinātu pienācīgu, padziļinātu pār notikumu pārdomāšanu. Kolēģi, cīņa pret korupciju visos līmeņos ir svarīgs elements, lai nodrošinātu tiesiskumu, un mēs sagaidām, ka izmeklēšanās, kas tika uzsākts 17. decembrī, kā tās arī turpināsies. Tomēr nesenā notikuma attīstība vieš bāžas attiecībā uz izmeklēšanas objektivitāti un varas nodalīšanu. Attiecībā uz um, notikumiem, kas pārvalda tiesnešu padomi, izriet, ka um, tieslietu ministra loma šajā padomē vieš bāžas un ik viens mēģinājums šo lomu palielināt arī vairotu mūsu bažas. Tāpēc mēs lūdzam Turcijas valdību atturēties no iejaukšanās tiesu procesos un nodrošināt to, lai noteikumi saskanētu ar tiesu varas neatkarību varu e, dalījumu, kā arī attiecīgajiem konstitūcijas pantiem. Un mēs aicinām Turcijas varas iestādes ņemt vērā Venecijas komisijas atzinumus. Priekšsēdētāji, rezolūcijas projekts pauž bažas attiecībā uz izteiksmes brīvību un mēdī brīvību Turcijā nesena notikuma attīstība, tāda kā, piemēram, pagājušajā nedēļā pieņemtais internet likums, e, kritizējošo žurnālistu atlaišana un ārvalstu žurnālistu vajāšanas apstiprina mūsu bāžas. Mēs, kā Eiropas parlaments, aicinām Turciju atcelt piet, likumu no 5651 par internetu, kurš ierobežo izteiksmes brīvību, ierobežo pilsoņu tiesības piekļūt informācijai un pieļauj neproporcionāls pasākums. Cilvēktiesība tiesa konstatē, ka šis likums pārkāpja cilvēktiesību konvenciju. Tomēr pagājušās nedēļas pieņemtie grozījumi šim likumam, šīs mūsu bāžas nekliedē un vieš papildu bažas, kā jau es to sacīju e, novērtējumā vakar. Priekšsādātāji, pagājušajā nedēļā notika pirmā konstruktīvā sanāksme ar visiem ēnu referentiem. Tas notika Strasbūrā un esmu pārliecināta ka mēs radīsim konsensusu, lai paustu mūsu bažas. Un tīri personīgi gribu pateikties bijušajam eh, tieslietu ministram, esošajai eh, reformu ministram pār paveiktajām reformām, jo viņi izcilā veidā organizēja sadarbību ar Eiropas parlamentu. Tāpat arī mēs tikāmies ar neseno Eiropas lietu ministru un apsveicu viņu pūliņus diskutēt un tuvināt Turciju un Eiropas Savienību šajos sarežģītajos laikos. Un noslē, noslēgumā uz pozitīvas nots gribu sacīt, ka esmu gandarīta, ka šodien atsāks sarunas par Kīpru un no visas sirds es ceru, ka tiks rasts noturīgs risinājums, un gribētu aicināt kolēģis neizmantot mūsu rezolūciju par Turciju kā platformu, lai vairotu šo sarunu sarežģītību. Un tāpēc gribu aicināt atbalstīt iepriekšējos gados pieņemtās nostājas lai atbalstītu Kipras atkal apvienošanos, balstoties uz noturīgu risinājumu starp abām kopienām un saskaņā ar esošajiem drošības padomis um, lēmumiem. Paldies! Thank you. Este informe, kur <clears throat> es... Šis ziņojums atbilst periodam, ko iezīmē mobilizācijas, strīdi, konflikti un skandāli Turcijas sabiedriskajā dzīvē. Tādējādi mūsu grupas nostāja ir ka ir jāstiprina mūsu pamata postulāti. Pirmkārt, stiprināt mūsu mērķu un mūsu prasību aizsardzīšanu visā, kas attiecas uz Eiropas Savienības lomu, Turcijas lomu, otrkārt uz objektīvo mērķi kritiskiem vērtējumiem attiecībā uz sabiedriskās dzīves novērtējumu Turcijā un treškārt mērķi, kam šogad būtu jākoncentrējas uz tiem vēstījumiem, kas ir paredzēti gan uh, Turcijai, gan citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, īpaši kritiskajā momentā, kas šobrīd notiek Turcijā. Mēs nedrīkstam atsacīties no atbalsta vispārīgai tendencei konkrēti aizstāvēt konstitucionālas reformas, tiesu vairs neatkarību, izteiksmes brīvību, preses brīvību un kopumā atbalstu demokrātiskajam plurālismam valstī. Mēs pozitīvi vērtējam šo ziņojumu projektu, kā arī kompromisus, ko mēs esam panākuši, un man nav šaubu, ka mums izdosies panākt plašu vairākumu balsojumā par šo uh, ziņojumu plenārsēdē. Jā, dank, Jā paldies, priekšsādātāji. Es arī vispirms gribētu pateikties referentai par uh, profesionālo darbu, kā viņi parasti jau strādā, un tikšanās Strasbūrā pagājušajā nedēļa bija ļoti vērtīga. Mēs tiešām varējām atrisināt virkni lietu tur, kas eh, politiskajās grupās eh, ļoti atšķirīgi sākumā tika skatīts, bet tagad eh, ir plaša vienprātība. Tāpēc negribu runāt ilgi par šīm te lietām, par kurām mums ir vienprātīga. Gribētu drīzāk uzsvērt tos punktus, kuros mēs ziņojumu, manuprāt, vēl varētu padarīt spēcīgāku, precīzāku. Un vien, pirmā lieta ir šī te pagājušā gada notikumi runājot par politiskās situācijas vērtēšanu, proti vai pirmais Kopenhāgens kritērijs Turcijā tiek izpildīts, tie bija notikumi, kas um, valsts uh, iestāžu uh, reakciju izraisīja tātad uz šiem te protestiem, kas izraisījās Gizī parka uh, kontekstā, bet protests notiek visā valstī, un tur parādījās tādi būtiski jautājumi par toleranci, tiesiskumu, uh, un, piemēram, brīvo profesiju likteni, piemēram, medicīnas un juridisko profesiju likteni. Tātad tur bija lietas, kas bija jārisina, un tāpēc, mūsuprāt, tas ir jāmin citā vietā, nekā tagad tas ir paredzēts kompromisos. Otrs punkts, kas, manuprāt, šeit būtu jāapspriež, un tāpēc uh, piekrīt, ka vajadzētu vēl pagaidīt ar balsošanu. Tātad otrais punkts ir tas, ka mums realistiskā veidā ir jāatzīst, ka šeit ir strīds, eh, jeb konflikts starp divām a, eh, Turcijas politikas daļām i, eh, konservatīvā islāma nometnē, tātad no vienas puses ir AKP un otras puses izmit kustība. Manuprāt, būtu pareizi tekstā iekļaut aicinājumu Hizmit eh, kustībai eh, veicināt savu caurskatāmību, un mēs arī zinām no šīs kustības pārstāvjiem, eh, mēs zinām, ka viņi šādu priekšlikumu atbalstītu, un viņi būtu gatavi šeit parlamentā sniegt atbildes un būtu gatavi izskaidrot, kas ir šīs kustības būtībā, kas ir tās mērķis, jo tā ir lieta, par ko mēs jau vienreiz esam runājuši šajā komitejā. Gribu atgādināt, ka Ahmed Šīka žurnālista a, apcietināšana noved pie tā, ka pirmoreiz tika izgaismots tas, kā Hizmita kustība tieslas lietās policijā uh, un valsts institūcijās darbojas, un mēs Ahmed Šīku ielūdzām šeit komitejā, lai viņš sniegt mums atbildes, un tas bija ļoti vērtīgs pasākums, ļoti vērtīga tikšanās, kas mums bija. Tātad, ja šī kustība pati būtu gatava vairāk skaidrot, veicināt skaidrību, tad es neredzu iemeslu, kāpēc šim parlamentam šo aicinājumu ziņojumā nevajadzētu iekļaut. Šobrīd, diemžēl, referente to noraida līdz šim, bet man uh, tiešām būtu prieks, ja mēs kopīgi to varētu panākt. Vēl viens punkts, kas mums ir svarīgs, ir plurālisma jautājums. Demokrātija ir kaut kas vairāk kā tikai vēlēšanas. Vairākums uh, nenozīmē, ka var neņemt vērā minoritāšu tiesības. Ir jābūt līdzsvaram Tas ir svarīgs princips. Un, uh, kā jau tika minēts, mēs esam ļoti nobežījušies par tiesu neatkarību, bet šim teikumam, ka demokrātija ir kas vairāk kā vēlēšanas, vajadzētu tikt iekļautam ziņojumā. Un pēdējais punkts. Likums par uh, internetu cenzūru, kas tikko tika pieņemts uzreiz pēc uh, premjera Erdogāna apmeklējuma Briselē un Berlīnai Tas ir likums, kas ir uh, klajā pretstatā uh, pamatprasībām par uh, izpausmas brīvību, viedokļu daudzveidību, un līdz ar to tā arī ir attīstība, kas, manuprāt, vēl būtu jāatspoguļo ziņojumā. Un arī šajā ziņā var piekrīst trijai, ka mums ir vēl vajadzīgs nedaudz laika, jo tiešām ir uh, satraucoši, ka e, viņš ierodas Briselē, pēc tam Berlīnē, izskaidro, ka viss ir lieliski, tātad Erdogans un pēc tam atgriežas mājās un pieņem šādu likumu, kas nekāda nav savietojums ar pirmo Kopenhāgenes kritēriju. Paldies! Jā, mēs dzirdam Turcijā pat, ka e, internets e, balstoties uz Eiropas piemēru. Tā, protams, ir tā aizsardzības līnija, kas ir arī Orbanam Nu, es tomēr saprotu, ka tur ir presa cenzūra, un tā teikt, ka tas taču Eiropā arī notiek, to mums nevajadzētu pieļaut, ka viņš šādu argumentu izmanto. Nu, ko, kolēģi, ja tu sitīs manam Viktoram, tad es sitīšu arī tavam Viktoram, tāpēc labāk varbūt to nedarīsim. Labi, kā nākamais Van Ordenkungs izteiksies, lūdzu. Jā, yeah, thank you. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, uh, ar visām delegācijām un visām parlamenta grupām ir atšķirīgi viedokļi par Turciju un atšķirīgi jautājumi, kas ir svarīgi at, depu, atsevišķiem deputātiem. Tas mums būtu jāatzīst. Un es atzīstot citu viedu, kolēģu viedokļus, paužu nožēlu, kā Kipras problēma mēs neaprakstām pareizajā veidā, ka e, vēsture tiek sagrozīta. Šajā ziņojumā, un mēs zinām, kāpēc tas tā ir, tomēr tur neko es nevaru grozīt, tāpat arī ir citi strīdīgi jautājumi, un es pieļauju, ka kolēģiem ir atšķirīgi viedokļi par tiem. Uh, Jā, mēs skatām pirmā pasaules kara notikumus, tādi eh, bija daudz un briesmīgi, un daudzas dzīvības ir zaudētas. Un, eh, mēs to nevarētu tomēr raksturot kā genocīdu, kam ir sava juridiska nozīme. Uh, apvienoto nāciju izpratnē un tajā, kas attiecas uz apzinātu konkrētu tautu iznīcināšanu. Es nedomāju, ka to var vēsturiski pierādīt. Katrā ziņā šāda termina izmantošana aizskar mūsu turku kolēģis, tāpēc es negribētu iekļaut šāda veida leksiku ziņojumā. Tāpat ir arī citas jomas Es eh, apsveicu Rijas pūliņus, rast kompromisu un atsevišķās jomās viņai tas ir izdevies, un kopumā domāju, ka ziņojums nav slikts, tomēr ir atsevišķas jomas, kurās tas varētu tikt uzlabots. Paldies, priekšsēdētāji! referente ir piedāvājusi līdzsvarotu ziņojumu, tāpat kā arī iepriekšējos gados. Un pūliņi saistībā ar kompromisu grozījumiem mums arī šķiet apmierinoši. Negribu nu, iedziļināties detaļās. Varu pievienoties Lamsdorfa teiktajam, norādes uz neatkarīgo tiesu varu un varu sādāli ir svarīgi saistībā ar Kopenhāgenes kritērijiem valsts tiesiskumu. Runājot par nesenajiem notikumiem Turcijā, jāatzīst, ka tie ir raisa bažas, un mums rodas jautājumi par to, cik lielā mērā ir nodrošināta preses brīvība un arī pārējo politisko spēku brīvība. Uh, vai tas liecina par to, cik tālu vēl Turcija ir atpaliek no īstas demokrātijas. Runājot par pārējo sarunu jomu atklāšanu, kamēr kāda dalībvalsts vēl netiek atzīta no Turcijas puses, tad nav jēgas runāt par Turcijas nākotni Eiropas Savienībā un ir nepieciešams, lai Turcija atzītu Kipras republiku kā Eiropas Savienības daļu. Klauzula par vienošanos netika parakstīta, Turcija to neizdarīja. Un ir jāievēro mūsu tiesības. Tādēļ mēs neuzskatām, ka šīs jaunās sadaļas atvēršana būtu piemērojama šobrīd. Es baidos, ka Turcijas iekšējās problēmas Tām ir, tām, tās ir jāatrisina iekšēji, tās nav jāpārnes uz Eiropas Savienību. Vēlos pieminēt arī reliģiozos jautājumus manā grozījuma priekšlikuma, piemēram, baznīcu pārvēršanu mošajās un tam līdzīgi. Paldies! Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι... Es vispirms gribētu norādīt. Κοινοβούλιο συμπίπτει σήμερα ka šī gada diskusijas par Turcijas progresa ziņojumu sakrīt ar faktu, ka ir šodien sākušās jaunas sarunas, lai rastu risinājumu. Eh, Kipras problēmai Nikozijā šodien. Mana partija Akel, kas ir galvenā opozīcijas partija Kiprā, uh, atbalsta pūliņus, lai rastu risinājumu Kipras jautājumam. Un domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka jau galvenā opozīcijas partija atbalsta miera sarunas, neraugoties uz iebildēm, kādas varētu būt par kopējo komunikē, un aicinām ikvienu, kam būtu savs devums risinājumu rašanai tā rīkoties. Un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi tas, ka referente lūdz Famagustas reģiona nodošanu Kiprai. Famagusta šobrīd ir turku militāristu rokās. Ja Famagusta tiek atdot iedzīvotājiem, kā to aicina referenti un kā to aicina Eiropas parlaments, tad tas būtu nozīmīgs devums, lai rastu vienošanos un ik viens, kas atbalsta šādu rezultātu, tam būtu um, jāatbalsta šāds risinājums. Tāpat arī jānorāda, ka diemžēl kompromisa grozījumi neatsaucas uz kolonistiem, turku kolonistiem. Un tālāk 23. un 24. nodaļā referents grib, eh, gribētu aicināt eh, sākt sarunas, bet tās nevar iesākt, ja Turcija neīsteno nosacījumus, kas ir saistām ar šīm nodaļām. Un gribu jums pateikties, bet un tā kā Nikozijā šodien ir sākušās mieru sarunas, tad es ceru, ka šis ziņojums palīdzēs uh, risinājumu rast. Благодаря, господин председател. На първо място бих жел... Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos Roitens kundzei pateikties. Viņa ļoti labi ziņojumā apraksta esošās problēmas. Mums attiecībās, kur Turcija ir zināmas vēlmes un gaidas. Mani ziņojums apmierina un apmierina, kā šajā ziņojumā ir atspoguļot pašreizējā situācija Turcijā. Man pastāva zināmas bažas, kuras arī pauž referenta. Šeit ir neatrisināti jautājumi saistībā ar Turciju un, piemēram, Bulgāriju. Vairākas reizes mēs to pieminējām dažādās Eiropas parlamenta rezolūcijās, taču nav nekādas reakcijas no Turcijas valdības puses. Turcijas valdība apgalvo, ka vēlas atrisināt problēmas, taču neko, nekas nenotiek. Mums ir tāds iespējas, ka polit Turcijas politiķi meklē jaunas robežas Balkānos. Pastāv dažādi viedokļi par to, kā jāatjauno zināmas lietas no Osmaņu impērijas laikiem, un tas rada spriedzi Balkānos, tas rada lielas bažas. Šādos gadījumos var apšaubīt eh, zināmas lietas, kā piemēram valstu neatkarību Balkānos, un šāda viedokļu paušana uh, neatbilst Eiropas Savienības paplašināšanās politikai. Turklāt Turcijas valdībā ir citādāka nostāja attiecībā uz, piemēram, ekonomiskajiem režīmiem, uz licencēm. Tas attiecas uz kravas automašīnām pastāv spriedze uz Turcijas un Bulgārijas robežas, kur kravas automašīnas netiek izlaistas cauri. Un, manuprāt, mums ir jāatbalsta kompromisa, taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Es arī iesniedzu grozījumu priešlikumus un lūdzu jūs ņemtos vērā, jo, manuprāt, tie ir ļoti svarīgi šajā kontekstā. Paldies! vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, par iespēju izteikties. Gribu pateikties Rijāmanai Roitenai par skaidro atsauci rast risinājumu Kipras jautājumam, balstoties uz apvienoto nāciju drošības padomas rezolūcijām, E, kopienas akī un likumdošanu, un tas ir vienīgais veids, kā šāds risinājums varētu būt dzīvospējīgs. Ja risinājums nav taisnīgs, tad tas nevar būt dzīvotspējīgs. 259. E, e, grozījums ir ar kļūdu kuru gribētu lūgt izlabot. Tas ir šāda, šā, šī kļūda 259. grozījumā, kur ir norādīts aicina atsaukt spēkus no Kipras un atdot Famagustas pilsētu likumīgajiem iedzīvotājiem. Tas attiecas uz frāzi eh, apgabalām. Αναφέρεται η υποχρέωση. Δεν ξέρω kuram nav nekādas jēgas. Un tāpat atsaucos uz teikumu par famagustas sadošanu iedzīvotājiem, kas nozīmē uzticības veidošanu. Tāpat arī pa Eiropas parlamenta atbalsts ir ļoti nozīmīgs, lai rastu nozīmīgu risinājumu, un risinājumam ir jāatbilst Eiropas Savienības likumdošanas vērtībām, tam ir jārespektē kopienas akī. Kā jūs zināsiet, sarunas Nikozijā šodien ir sākušās, bet Turcija ir interpretējusi pavisam atšķirīgi kopīgo komunikēs nekā Kipras republika. Un mans pienākums ir aizstāvēt Eiropas Savienības principus un vērtības. Tāpēc gribu atgādināt jums jūsu saistības pret Eiropas Savienību. Eh, un Rijomen Roitenam neatsaucas uz turku kolonistiem, bet piemin 15. nodaļu. Mēs nevaram atvērt 15. nodaļu, kamēr Kipras ūdeņos ir Turcijas kara flote. Chairman, uh, thank you very much indeed. I have to Priekšsēdētāji. Uh, uh, līdz nesenam laikam es maz zināju par Turcijas gatavošanos dalībai Eiropas Savienībā. Un um, kolēģi atcerēsies, ka Turcijas premjeras pagājušajā nedēļā mūs um, apmeklēja un preses konferencē mani neiespaidoja viņa sacītais. Eh, Eiropā ir vērojama pasliktināšanās visās jomās, un tas vieš bažas visiem. Tāpat arī ir bažas par Turcijas konstitūciju, kuras nav kliedētas, un es gribu pievienot savus apsveikumus Rijai Omenai Roiterei par profesionāli sagatavoto darbu. Uh, viņa varētu komentēt, varbūt drīzāk nekā atbildēt, jo es negaidu konkrēti atbildes. Trīs jautājumus. Pirmkārt, vai viņa ir kādi konkrēta apliecinājumi no Turcijas valdības puses, ka tā vēlas pievienoties Eiropas Savienībai? Nesmu pārliecināts, ka Eh, tam ir kāda reāla apliecinājuma. Otrkārt, Merijomina Roitēna saskata reāls apliecinājums, eh, it īpaši pēc Erdoganu vizītes pagājušā nedēļā, tam, ka uzlabotos tā pasliktināšanās, kas ir bijusi vērojama pēdējo mēnešu gaitā. Daudzās jomās, eh, tai skaitā, biedrošanās brīvība un tiesiskums. Un treškārt, un tas eh, visu laiku viešbažas kolēģos vai ir apliecinājumi no Turcijas valdības eh, attiecībā uz tās nodomiem Kipras sakarā. Es saprotu, ka es eh, Mans, mana neziņa par Turcijas eh, iestāju ir mazliet kliedēta, bet tomēr, ņemot vērā situācijas pasliktināšanos pēdējā laikā, neesmu pārliecināts, ka e, Turcija gribētu vai gāt nopietni gatavotos iepie iestāties Eiropas Savienībai. Tāpat arī premjera un viņas partijas attieksme liek vēlēties daudz Un turklāt pavisam nesen atklāja, ka AKI partija ir eh, dalībniece grupā, kur es piedalos, un neesmu pārliecināts, ka vēlos turpināt būt saistīts ar AKIP, ja nu vienīgi varbūt Rījomen Roitena spētu mani pārliecināt par pretējo. Paldies! mums ir jāizlemj tagad, par ko mēs, kā rīkosimies. Tānoka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji apsveicu referentu par ziņojumu šajā ļoti sarežģītajā periodā ar problēmām, kas ir saistāmas galvenokārt ar jaunietekmes tirgiem, ar spiedienu bēgļu sakarā, Sīrijas konfliktu un vēl vienu papildus problēmu attiecībā uz tā saucamo valdības iejaukšanos izmeklēšanas lietās pret uh, vadošiem akipartijas eh, ierēģiem. Tāpat eh, ir bijuši citi notikumi, un tas ir saistāms ar plašākām problēmām. Vidusjūras austrumkrastā šobrīd ir eh, Turcijas it kā atbalsts Sīrijas nemierniekiem Tāpat eh, eh, Kipras eh, neatzīšana, Ankāras protokola neieviešana un citi jautājumi. Lai varētu rast mierīgu risinājumu Kipras Turcijas konfliktām. Un, protams, Turcija ir proaktīvi rīkojusies, lai bloķētu Kipras mēģinājums atrast gāzes atradnes vidusjūrā gribu eh, norādīt, kas man iesniedzis grozījums numur 158 attiecībā uz eh, armēņu genocīdu. Es uh, Eh, nekaunos izmantot šo jēdzienu, tādu ir atzinušas 23 valsts Eiropas Savienībā un notika vēršanās pret kristiešu minoritātēm, konkrēti pret armēņiem Pirmajā pasaules karā. Un es aicinu kolēģus uz brīvo balsojumu tas varētu būt žests, lai atzītu to, ka Turcijas valdība šobrīd aktīvi vairs nemēģina vajāt tos, kuri publiski atzīst šo melno periodu Pirmajā pasaules karā. Bet runājot par kristiešu minoritātēm Austrum Turcijā klosteriem, eh, pareisticīgo eh, priesteru sagatavošanu un citiem jautājumiem arī tiek skatīti, bet viss, visbūtiskākais, manuprāt, ir armēņu, armēņu genocīdu jautājums. Paldies, Tano kungs, Janaku kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā parasti Rio Menroitēna ir sagatavojusi ziņojumu, kas atbilst Eiropas Savienības principiem un vērtībām. Es zinu, ka viņa nevēlas lietas atkārtot no jauna, bet eh, Turcijai ir jāpanāk konkrēts progress ja tā vēlas pievienoties, es šeit atsaucos uz um, tur, uh, uz uh, militārās okupācijas pārtraukšanu Kiprā, Kipras atzīšanu, ekonomiski ekskluzīvās zonas atcelšanu un situāciju attiecībā uz uh, Grieķijas Egejūras salām. Un, ja Turcija vēlas labas kaimiņa attiecības, tad tai ir jāpārskata šī situācija. Daudzi nav pārliecināti, vai Turcija grib pievienoties Eiropas Savienībai, bet tā nav. Tomēr Turcija vēlas iestāties, tā, nevē, tā vēlas mainīt status quo. Un domāju, ka ikvienam tas ir jāsaprot. Es E, nedomāju, ka vispār būtu jārunā par jaunas nodaļas atvēršanu. Ja Turcija neatzīst visas Eiropas Savienības dalību valstis, tad baidos, ka tā nevar turpināt e, ceļu karti attiecībā uz iestāju Eiropā. Roitēns kundze domāja, ka grozījums jūs pieņemsit, un šeit mums ir tomēr ļoti jūtīgi jautājumi. E, paldies, Sof! Foklo nākošais runātājs. Filona, χαιρετήσω την προσπάθεια της. Es gribētu apsveikt referents pieliktos pūliņus un norādīt, ka esmu gandarīts pār piedāvāto nostāļu. Turcijā ir bijusi jauna notikuma attīstība un šīs ziņojums vēl aizvien paliek atvērts. Par būtību runājot, domāju, ka referente nav skatījusi atsevišķus neatrisināts jautājumus detalizēti, un es attiecos šeit uz drošības padomes rezolūcijām, uz e, kopienas akī, un tagad paskaidrošu sīkāk. Referente nenosoda pilntiesīgas Eiropas Savienības valsts uh, okupācija. Nav skaidrs nosodījums faktam, ka Turcija eh, turpina izmitināt nelegāli Kiprā kolonistus, un tāpat arī Kipras neatzīšana Kipras prezidentūras laikā un vēlāka Ja Kipra, Turcija neatzīst Eiropas Savienības dalību valsti, tad tā neatzīst Eiropas Savienību kopumā. Tā pārkāpja izteiksmes brīvību, tā darbu rīkojas pret intelektuāļiem, žurnālistiem, represē streikus, vardarbīgi vajā kristiešus un uh, vēl aizvien ir neatrisināts kurdu jautājums. Domāju, ka kaķis ir jāsauc pa kaķi, un ja mēs tikai glaudīsim eh, Turciju um, eh, paspalvai, tad mēs apdraudēsim visas Turcijas tautas nākotni. Un visbeidzot, mums ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka nevaram atvērt 23. un 24. Nu, daļu. Filorīkungs no paplašināšanās ģenerāla direktorāta. Paldies! Esiet sveicināti. Pirmā diskusija notika septembrī un varēja prezentēt specifiskus jautājumus, kas minēti projektā. governments to the investigation corruption allegations since 17th of December. Tā kā ir runa par nopietniem eh, apgalvojumiem par eh, korupciju, par eh, iejaukšanos tiesu sistēmas darbā, kā arī komisārs Fīle ir paudis bāžas par šādu notlikumu attīstību un uzrunājis attiecīgos ministrus Arī komisārs Fīle norādīja, ka Turcijai ir jāapgāž apgalvojumi par korupciju, par neobjektivitāti un jāatsakās no jebkuras iejaukšanās izmeklēšanā. Komisija šajā sakarā pievērsa īpašu uzmanību likuma projektam par tiesu varu kas bija iecerējis mainīt eh, amatu sadalījumu tiesu sistēmā. Tāpat ikvienam konstitucionālam elementam ir, tas ir jā, jāpieņem pēc diskusijām ar Venēcijas komisiju, ar Eiropas eh, Savienību. Tāpat runājot par tiesu, tiesnešu iecelšanu, tam ir jānotiek saskaņā ar Venecijas komisijā izlēmto. Vēl bažas vieš nesenais internet likums, kas ir pagājušā nedēļā pieņemts Turcijas parlamentā, kur atsevišķi nosacījumi ierobežo izteiksmes brīvību un informācijas apriti. Šāda notikuma attīstība pasvītro to, cik nozīmīgi ir kritēriji reformām Turcijā. Turcija ir kandidāta valsts un strateģisks partners Eiropas Savienībai, kā arī nozīmīgs balsts Turcijas ekonomiskām politiskām reformām, un kā decembra padomas galvārdā sacīts pilns vislabāk šo potenciālu var īstenot eh, ticamā iestājas procesā. Ņemot vērā nesenu notikumu attīstību, gribu pasvītrot to, ka darbs pie 23. un 24. nodaļas ir šobrīd svarīgāks nekā jebkad, un mēs gribam uzstāt uz to, ka no kritēriju ievērošana nodrošināt skaidru ceļu kārti Turcijai un ka Turcija tomēr tos nav ievērojusi. Tāpat saprotu, ka eh, referente ir iekļāvusi Kipras jautājumu atrisināšanu, kas ir pilnīgi skaidrs, e, ir, ka tas ir jāatrisina un ka līderi šodien pavadīs, ko, parakstīs kopīgu paziņojumu. Jā, First, uh, ja... Referente Nīderlandiešu valodā. Uh, Tātad pirmais punkts. par šo jauno likumu, lai tiktu iecelt augstākie tiesneši un uh, advokatūra. To parlaments atsaucis. Un šobrīd notiek sarunas ar opozīcijas partijām par to, vai pastāv vēlme jaunam priekšlikumam. Manuprāt, tas ir labi. Tas patiesībā ir rezultāts visu eiropiešu pūliņiem. Otkārt, es arī atbalstu rezolūciju, kas tika parakstīta Kiprā. Es jau iepriekš teicu, ka sarunas varētu novest pie aša rezultātu pieņemšanas. Runāt par iepriekšējiem runātājiem. Sofoklijus. Jums vajadzētu uzmanīgāk izlasīt manu ziņojumu. Iespējams, ka ne jūsu vēlamajā teksta redakcijā, bet pilnīgi visas problēmas ir aprakstītas. Kurdu vajāšana. Tur man ausis uh, sāsījās. Jūs varbūt palaidāt garām šo faktu, bet pagājuši gadu septembrī uzsākās process. Notiek nu, mēģinājumi kurdiem radīt labāku situāciju valstī. Šobrīd, un to es varu jums arī pierādīt ar dokumentiem, tiek sagatavoti likuma projekti, kuru mērķis ir uzlabot kurdu situāciju. Tātad tas, ko jūs teicāt, nav taisnība. Džanako kundze. Protams, ir jautājumi, kur situācija nav tik labi, ja es palūkojos uz tiesu sistēmu, uz mēdīju brīvību, un kompromisa grozījumos es par to esmu izteikusies. Tāpat kā Kipras kolēģi, jūs teicāt, ka nevajadzētu atvērt jaunas sadaļas manuprāt, ir ļoti svarīgi atvērt 23. un 24. sadaļu par tiesi lietu sistēmu, jo tas ir ļoti svarīgi, tas ir būtisks pagrieziena pur, punkts Turcijai. Tad Turcija var labāk rīkoties un arī reaģēt uz mūsu pausto kritiku. Tenak un Atkins kungu, kā arī Van Ordena kungu teiktais Tātad trīs vienas grupas pārstāvji. Un šīs sarunas ar, jā, Džofrī patiesībā vedu sarunas jūsu visu vārdā. Es ņemu vērā iesniegtos grozījumu priekšlikumus, taču es pieturos Van Ordena kunga noteiktajai līnijai Man šķiet, ka Atkins kungs eh, ļoti jauki teica, sakot, ka viņam tas nepatīk, kas notiek eh, partijā un šai politiskajā saimē, pie kuras viņš piedara, taču es konstatēju, ka Turcija vēl joprojām vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Un tautas partijas grupā jūs sēdējāt kā novērotājs, atstājāt šo partiju un pievienojāties, reģistrējāties partijā, kur uh, pārstāv tādus cilvēkus, kas lielākoties vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Nu, jums pašam vajadzētu noskaidrot, kāda īsti kāda īsti ir šī situācija. Un nevajag apgalvot, ka es tagad nepreiz novērtē. Tenam kunga, es nevaru atbalstīt 158. grozījumu, jo tā kā mēs runājam par Armēnijas jautājumu, tad mums parlamentā vienmēr ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, un tā mēs arī esam rīkojušies. Šī piesardzība, kopš es esmu referenti, ir novedus pie tā, ka ļoti daudz jautājumu, par kuriem agrāk nevarējām diskusēt, diskutēt, tagad tiek atklāti diskutēti. Nedrīkst tā teikt, ka nekas nav mainījies. Nē, ļoti daudz kas ir mainījies. Ļoti daudzos eh, jautājumos, un arī Aleksandrai vēlos to teikt, eh, devītajā punktā tiek pieminēts Gezī parks. Un es to atkārtoju vairāk kārt, kur vien tas ir iespējams. demonstrēšanas eh, tiesības ir ļoti augsta vērtība, un mums vajadzētu arī turpināt šādu propagandu. Mums Eiropas Savienībā pastāv vērtības, kuras balstās arī Kopenhāgenes kritērijos, un tajā mirklī, kad kāda valsts vēlas pievienoties vai ir kandidāta valsts, tad ir jāciena šīs vērtības Tāda bija, tāda ir mana interpretācija, un tāds tas ir iekļauts tekstā, varbūt citādā tā teksta redakcijā, nekā jūs to vēlētos, taču es domāju, ka saturiski, Aleksandr, mēs esam vienā, mēs domājam vienādi. Tenok, kungs. 158. grozījumu, kā jau teicu, nevaram atbalstīt. Tad runājot par reliģiskajām kopienām, Pēdējos sešos mēnešos eh, process, kas ir saistīts arī ar procesu pret eh, kurdu situācijas uzlabošanu. Zināmās kopienās ir arī notikušas izmaiņas, ir vairākas, eh, vairākas izmaiņas notikušas, ir radīts šis fonds un likums par fondu. Tiešām šis fonda asamblējas lēmums. Morgabrielas klosters zemes ir atgrieztas Protams, ka šeit vēl ir jāturpina darbs, taču es visvairāk uztraucos par alevītiem. Man ir tāds iespējas, ka šeit vēl netiek veikts pietiekams daudzums darba. Teoraus kundzes teiktais. Es, protams, cenšos ņemt vērā jūsu bažas, cik vien tas ir iespējams, un es to arī attiecīgi atspoguļoju tekstā. Iespējams, ka citādāk nekā jūs to vēlētos, taču jāaplūko jūsu grozījumu par 129. punktu, tad saturiski mēs nemaz tik ļoti neatšķiramies. Es atbalstu pilnīgi visu, kas var palīdzēt atkal apvienošanos Kiprā. Un es arī pieminātu sevišķos elementus, iespējams, ne ar jūsu vārdiem. Taču, kad kā referents vēlamies panākt ziņojuma pieņemšanu parlamentā, tad mums tas ir jādara saskaņā ar statūtiem. Ļipčevs kundze, es jau iepriekš ar jums pārunāju šo ziņojumu un vēlos norādīt uz 16. apsvērumu punktu. Jūsu paustās bažas ir iekļautas šajā punktā. To pašu varu teikt arī Hečikovio kungam. Jā, skaidrs, ka 23. un 24. nodaļa Kipras jautājums to bloķē, taču tieši tagad, kad pastāv spiediens tiesu varai un parādās šie vardarbības gadījumi, mums, mums par to ir jārunā vai nu ziņojumā vai ārpus ziņojuma. Ja mums nav tiesiskas valsts ar neatkarīgu tiesu varu, ja tas nav nodrošināts, tad jau nevar cīnīties pret korupciju. Institūcijas nevar iejaukties tiesnešu iecelšanā, tiesne, tiesnešu darbības jomā. Varu sadalījumam jābūt, un tam jābūt arī, tam jānotiek godīgi. Turcijai ir jāsaņem standarti, pēc kuriem vadīties, lai saprastu, kā visam jābūt sakārtotam, tas ir arī stimuls un arī lūgums attiecībā uz visu, ko var izmainīt, tad to arī darīt eh, saskaņoti ar Venēcijas komiteju. Tātad visas, visas šīs lietas ir iekļautas, iespējams, ka tekstu formulējums ir citādāks nekā jūs to iedomājaties, bet saturs ir tāds. Un es domāju, ka tas atbilst arī mūsu pagājušajā gadā pieņemtajiem ziņojumiem. Salfakus kungs, mēs tiešām uztraucamies par plašsaziņas līdzekļu brīvību Turcijā, un par to mums ir zinām punkti tekstā, un es tikai varu atbalstīt jūsu teikto. Jūs ļoti pareizi sasaistījāt to visu ar 15. sadaļas atvēršanu. Protams, ka mēs nevaram atvērt 15. sadaļu, ja UNCLOS pirms tam nav ratificēta. Taču 15. sadaļa ar atvēršanu ir, ir Kipras interesēs, tāpat arī Eiropas Savienības un Turcijas interesēs, lai mēs panāktu labu vienošanos. Runāt par Hāgas Sofiju, šo mošēju. Parlamentā ir pētīcija, kur pilsoņi ir iesnieguši prasību, iniciatīvu. Demokrātijā mēs to nevaram vienkārši noraidīt. Tātad pilsoņi, pilsoņu mērķis ir atvērt Hāgu Sofijas malšai atkal reliģiskiem rituāliem nu, kā lai to novērtē. Varbūt, ka man ir savs viedoklis, taču kā referente, kā Eiropiet, es tagad nepaudīšu savu viedoklu. Un vēl par Aleksandru teikto. Paldies par tevis pausto komplimentu. Tad vēlies, lai pieminu Gezi parku. Es palūkojos uz devīto kompromisa priekšlikumu un uzskatu, ka šeit ir ievērots kontrol, līdzsvarots kontrols aspekts. Es domāju, ka es to vienmēr ievēroju. Tas ir ļoti skaidri pausts ceturtajā punktā, kur arī ir pieminēts internets. Iespējams, ka man kompromisa priekšlikumā vajadzētu izteikties daudz eh, striktāk, ņemot vērā pagājušās nedēļas eh, likuma pieņemšanu par internetu. Bet es jau savu komentāru sākumā teicu, ka ir vēl lietas, kuras vēlamies mainīt. Tad nākamais man ir vislielākās, vislielākie pūliņi jāpieliec saistībā ar Gulenu. Parlamentam, man un Eiropas Savienībai. Savienība nesaskars ne jau ar Gulenu, bet ar uh, Turcijas iestādēm. Uh, visas šīs grupas, kas eh, zemes iekšēnā vai ārvalstīs Filadelfijā izsakās par šiem jautājumiem. Taču, principā, es piekrītu lūkumam pārdomāt šos grozījumus par Gulenu. Tad mēs vedam sarunas ar iestādēm, nevis ar kaut ko kādu citu. Apjauts kunga teiktais. Manuprāt, eh, pozitīvi kritiskajos jautājumos mūsu viedoklis ir vienāds, un mēs varam gūt labus kompromisus. Es uzskatu, ka referentei ir jāņem vērā viedokļi, kas tiek pausti parlamentā. Tad vēlreiz, iespējams, ka nevienmēr teksts ir tāds, kā jūs to vēlties, taču nav jēgas kaut ko viegli uh, izmainot tekstā, sagatavot grozījumu priekšlikumu. Tas nav liederīgi. Mums ir jāapzinās ne tikai saistībā ar sarunām par Kipru un par kritisko situāciju, kādā atrodas Turcija, arī raugoties uz iekšēju politisko situāciju. Tad, ņemot vērā visus šos aspektus, mums ir jādara viss iespējamais, lai šis ziņojums saņemtu pēc iespējas lielāku atbalstu. Turcija ir svarīga Eiropas Savienības partnere, mēs turpinām sarunas ar Turciju. Turcija ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, un par spīti netik daudziem skaistajiem dalībvalstu paustajiem vārdiem vēl joprojām varu konstatēt, ka neviens nav pārtraucis sarunas un ka neviens to arī nav pieprasījis. Kā referentu un kā Eiropas parlaments mums vajadzētu vadīties no pašreizējās situācijas. Un tas, ko es cenšos panākt eh, ziņojumā, cerams arī ar visu pārējo kolēģu atbalstu piepildīt. Paldies, kolēģi! Tagad pāriesim pie diskusijas par um, um Ojulāns kundz ziņojumu par ieteikumu padomai par uh, vīzu ierobežojumiem uh, Krievijas ierēģiem, kas ir iesaistīts Sergeja Maņīcka lietā. Lūdzu, Jolants kundz, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji kolēģi. Jūs visi uh, zināt šo lietu. Uh, Un kas attiec uz parlamentu ieteikumu padomēji, mēs šo jautājumu skatām jau gandrīz divus gadus un esam pieņēmuši jau 2012. gada oktobrī pieņēmām pirmos ieteikumus padomēji, piedāvājot ieviest vīzu ierobežojumus. Un uh, Oilāns kundze, lūdzu, ļaujiet palūgt manu kolēģiem, ka ja viņi grib iziet no zāles, tad to var darīt, bet uh, klusām, jo debats jau ir sākušās. Paldies. Oilans kundze, lūdzu, jūs varat turpināt. Jā, labi. Šķiet, ka cilvēki bēg no šī temata. Lai nu kā, kolēģi, mēs pie šī jautājuma strādājam jau diezgan ilgu laiku Un neskatoties uz mūsu pūliņiem un neskatoties uz to, ka mēs pieņēmām ieteikumu padomēji, un neskatoties uz to, ka mēs atkārtojam šos uh, ieteikumus uh, dažādās rezolūcijās, uh, ko pieņēmām par Krieviju, padome līdz šim nav ņēmusi vērā šos mūsu ieteikumus un nav iekļauts šo jautājumu darba kārtībā. Eštons kundze ielika šo jautājumu darba kārtībā. Un tik un tā vēl nav pieņemts uh, lēmums dalībvalstu starpā, un nav pat bijušas diskusijas dalībvalstu starpā par šo jautājumu. Un, ja mēs iesakām, ka Eiropas parlaments atkal uh, varētu skatīt šo jautājumu, šos ieteikumus, tad mēs piedāvājam, lai parlaments pieņemtu jaunus ieteikumus padomēji, kuros mēs atkārtotu šīs te prasības, ko pieņēmām jau 2012. gadā. Bet papildus tam mēs arī iesakām parlamentam pieņemt eh, cilvēku sarakstu, kuri mūsuprāt būtu jāiekļauj sarakstā, eh, pret kuriem tiktu vērstas sankcijas. Šis saraksts daļēji ir ņemts no ASV saraksta, kā mēs visi atceramies, ASV kongress pieņēma 2012. gada decembrī Maķiņitska likumu, uh, bet šis saraksts eh, tagad ir papildināts ar vēl vairākiem vārdiem, un no mūsu saņemtajiem avotiem pēc eh, ASV likuma pieņemšanas eh, liecina, ka šeit ir pievienot cilvēku, un tie cilvēki, kas ir nosaukt šeit, viņi visi ir dokumenti tālu pierādīti, ka viņi ir piedalījušies Segreģa Maņģņīcka nogalināšanā un arī uh, viņām liedzot medicīnisko aprūpi. Un ar dokumentiem ir pierādīts, ka šie cilvēki ir uh, spīdzinājuši un piesaguši šo te magnītiska lietu. Un arī šo, ar šo lietu viņam ir, uh, viņiem ir saistība ar tiesas procesu. Šis uh, saraksts, protams, ir ļoti svarīga daļa šajos ieteikumos, līdz ar to tie ir daudz konkrētāki, bet tas padomēji arī dos uh, tādu ieskatu tajā, pret ko Eiropas Savienība varētu uh, vērst sankcijas un pret kuriem tad vajadzētu arī darīt, ko tad parlaments prasa. Šis saraksts uh, nedrīkstētu tikt skatīts kā slēgts saraksts. Būtu jābūt uh, iespējamam padomēji, kā um, tātad pieņem to kā pagaidu sarakstu, bet jābūt iespējamam padomē vēl pievienot šeit zināms cilvēku vārdus, ja tas būtu nepieciešams. Bet svarīgi ir tas, uh, ka mēs atgādināsim padomē, ka parlaments uh, joprojām ieņem šo te nostāju kādu pieņēmām 2012. gadā. Paldies! Thank you very much. Paldies. Protaševičs kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, chciałbym podkreślić, że... Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu uzsvērt, ka Tautas partijas politiskā grupa jau no paša sākuma bija par to, lai tiktu sagaidīti skaidrojumi un vainīgie tiktu sotīti, tie, kas ir atbildīgi par Sergeja Magnītska nāvi. Mēs uzskatām, ka šāda šī iniciatīva par uh, ieteikumu pieņemšanu vēl šajā sasaukumā ir laba un pamatota. Mēs šo iniciatīvu atbalstīsim, mēs arī runāsim par detaļām, kas attiec uz šo tekstu. Uh, Bet es gribētu pateikt, ka šī ideja par sārakstu man šķiet ļoti laba. Vajadzētu norādīt uz tiem cilvēkiem, kuri pilnīgi nešaubīgi ir iesaistīti šajā nāves gadījumā. Paldies, Kirilokungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Ļaujiet man mūsu ēnu referenta vārdā, Liboruček vārdā izteikties un pateikt, ka šis ziņojums ir labs pamats diskusijām un debatēm. Mēs visi esam nobažījušies par šiem notikumiem un notikumu attīstību. Tas tiešām ir satraucošs piemērs, kā var uh, izturēties pret cilvēkiem. Roček kungs uh, lūdzu pateikt, ka mēs iesniegsim dažus grozījumus un turpināsim diskusijas. Paldies! Lielas paldies, un tagad Šulca kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, mūsu politiskās grupas vārdā gribētu paziņot, ka mēs pilnībā atbraustām Olijāns kundzes ziņojumu. Tiešām uh, žēl, ka šī lieta velkas tik ilgi, un komisija līdz šim nav reaģējusi uz to, uh, ko mēs prasām no tās. Krievijā šis gadījums Eh, tika vilcināts pilnīgi neticamā veidā, un apsūdzētās personas tika attaisnotas, un eh, Sergejs Maģņīcis ticis vajāts pat pēc nāvis, tas tiešām ir neticami, un eh, es domāju, ka šo sarakstu vajadzētu papildināt arī tādā veidā, ka mēs varētu iekļaut šos te apsūdzības pret šiem konkrētiem cilvēkiem jo Krievijā šī lieta netiek izmeklēta. Un es domāju, ka būtu svarīgi beidzot raidīt signālu, ka Eiropas Savienībai ir arī nagi. Um, un uh, ka tā var skrāpēt, tad, ja ir šādi cilvēktiesību pārkāpumi, es domāju, ka saistībā ar Ukrainu mums vēl ir jāgatavojas uz daudzām lietām, jo tās ziņas, ko es tagad saņēmu par to, kā Krievijas vara iejaucas Krī Ukrainā, um, militāristi tur uh, iejaucas visās šajās darbībās, arī notikumos uh, Maidāna laukumā. Es domāju, ka mums ir jāgatavojas uz ļaunāko. Paldies. Tānoka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Apsveicu referenti Ojulandes kundzi. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uh, šobrīd izmantot iespēju un atzīt uh, to uh, lielo nenogurdināmo darbu, ko ir paveicis uh, Sergejs Magnitskis uh, un mans Londonas vēlētājs uh, Viljams Brauders. Uh, arī ir uh, gandrīz visu dzīvi strādājis, lai um, panāktu taisnīgumu Sergeja lietā, un mūsu grupa piekrīt šīm ļoti nopietnījām bažām par tiesiskumu un nesodāmības uh, praksi, kas izplatās Krievijā, sākot ar uh, prokuratūru. Un pat pēc uh, nāves Magnītskis tiek tiesāts pat, ja viņš jau ir miris. Daudzās valstīs tas juridiski ir nepieņemami, neatzīstami un neiespējami. Un e, es atceros kādu Krievijas diplomātu, kurš centās to attaisnot, proti, ka var sodīt cilvēkus, tiesāt cilvēkus, kas jau ir mijuši. Es nevaru iedomāties, ko tas, e, kādas e, šausmas tas rada viņa ģimenei. Es atbalstu mērķiecīgas sankcijas pret tiem, kas ir atbildīgi, un to arī Lielbritānijas parlaments un Amerikas kongress ir atzinis un daudz citu parlamentu pasaulē, bet, protams, šī nav saistoša rezolūcija, mums nekādā ziņā nav juridisks pilnvar šajā jomā, es domāju, tā ir vienkārši tāda morāli indikatīva pozīcija, norādot, ko domā mūsu parlaments. Thank you, Mr. Kellam. Paldies, Kellam, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atzinīgi vērtēt uh, Oilāns kundzes uh, uzstājību, neatlaidību, strādājot pie šī priekšlikuma. Un ir viens uh, teksta fragments, ko gribētu uzsvērt, uh, un tas, ka ir aizvien vairāk nepieciešama eh, visaptveroša Eiropas Savienības politika attiecībā uz Krieviju, ko atbalsta visas dalībvalstis. Skaidrs politisks signāls ir sen jau nepieciešams. Uh, jo Krievijas pārkāpumi pret starptautiskajām saistībām aizvien pieaug. Un kamēr mēs turpināsim atkārtoti uzsvērt to, ka mēs esam nobažījušies un satraukti, tas uh, neko nedos, to mēs redzam. Līdz ar to politiski korumpētā uh, sabiedrībā personīgi uh, šādi uz personām vērsti sankciju pasākumi var kaut ko panākt, un Magnitska lieta ir ļoti labi dokumentēta. Mums vajadzētu pievienoties ASV kongresam un arī pieņemt sarakstu ar cilvēkiem, pret kuriem var eh, vērst sankcijas, jo viņi ir mm, pārkāpuši cilvēktiesības un ir līdzvainīgi Magnitska nāvē. Un es domāju, ka mēs uh, varbūt varam pajautāt augstajai pārstāvēji, kāpēc viņai nav izdevies šo jautājumu iekļaut eh, ārlietu padomas darbu kārtībā, jo pēdējā padoma notika vakar. Paldies! Paldies, Lānsberģ kungs, lūdzu! Eh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ir ne tikai jautājums uh, par Magnitska lietu, bet arī par mūsu pašu Eiropas parlamenta pašcieņu. Vai parlaments un mūsu komiteja atbalsta demokrātiju un cilvēku tiesību līniju? Pirmkārt, nostājoties pret nesodāmību politiskiem vajātājiem, spīdzinātājiem un slepkavām. Atbalstīsim Kristīnas Oilandes um, taisno iniciatīvu. Paldies! Turpina priekšsēdētājs un tālāk no komisijas Home ģenerāldirekcijas vārds uh, pārstāvjiem Šmitei un Pālmanam attiecībā uz šo atzinumu. Šmitas kundze, lūdzu. Šmitas kungs, eh, Mani sauc uh, Didriks Palmans, es pārstāvu, pārstāvu Degā Home un domāju, ka pirmā reakcija jānāk no ārējās darbības dienesta, jo šīs jautājums neietilpst mūsu eh, ģenerāldirekcijas eh, kompetencē. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt gribu pateikties deputātiem, kuri pievērs uzmanību šim magnītiskā gadījumam. Diemžēl tas nav vienīgais gadījums. Krievijas nefunkcionējošajā tiesiskuma un korumpētajā sistēmā. Jāpievērš šim gadījumam pietiekama uzmanība, jo tas palīdzēs mums izcelt sistēmiskus trūkumus, Eh, aizturēšanas apstākļos, gan eh, taiskaitā arī Tolo Koņikovas aizturēšanas eh, un ieslodzījuma apstākļus. Un mēs atbalstām tos aktīvistus, kuri ir iesaistīti cilvēktiesību aizstāvības gadījumos un gribam pateikties parlamentam, kas ir atvēlējis Krievijas gadījumā 3 miljonus gadā. Mēs turpinam sekot šiem atsevišķiem gadījumiem, mēs tiekamies ar ģimeni advokātiem um, Magnitska gadījumā, lai mēs varētu identificēt to, kas ir darāms Magnitska lietām. Deputāti jau to norādīja, ka Šī ir tiesiskuma, tieslietu sistēmas eh, kļūda un notikums, kas apliecina mm, korumpē, sistēmas korumpētību un kas apliecina iespējamu spīdzināšanu šajā konkrētajā gadījumā, medicīniskās aprūpas eh, trūkumu tāpat arī pieņemam zināšanai Eiropas padomas ziņojumu, kas ir ar tādiem pašiem secinājumiem. Un ko tad varētu darīt vēl? Manuprāt, šis ir prioritārs jautājums. Pirmkārt, Situācija ir unikāla, kad Eiropas Savienības eh, prezidents Hermans Van Rompējs raksta vēstuli par konkrētu gadījumu Dimitrijam Medvedevam pieprasot eh, veikt jauru izmeklēšanu no Krievijas laimējiestāžu puses. Tāpat Arī Katrīna Aštona un padome vērš uzmanību šo jautājumu ir sagatavoti divi paziņojumi Magnitska sakarā. Tas nav tā tad konkrēti ārlietu padomes eh, eh, darba eh, prioritāšu sarakstā, tomēr tas ir uz mūsu radara ekrāna. Un Mums notiek regulāras cilvēktiesības sarunas ar mūsu Krievijas partneriem. Es saprotu tās frustrācijas, kādas, e, kādas šeit pastāv, jo no Krievijas mēs bieži dzirdam, ka bez pārlieku politizējam šo lietu, un pagaidām tā ir vienīgā atbilde ko darīt šajā sakarā vairāk. Tieši tāpat kā Eiropas padomu mē. Viņi norāda, ka mm, vīzu aizliegums un līdzekļu iesaldēšana būtu kā pēdējā instance. Bet mums ir rūpīgi arī jāskatās, kādas tam varētu būt sekas, taču skaidrs, kā ar sankcijām mums ir zinām pieredze. Pirmkārt, mums ir nepieciešams visu dalību valstu atbalsts, Turklāt mēs zinām, ka ir pagātnē cilvēki, kas tiek iekļauti šajā sarakstā, var tiesā apstrīdēt ierakstīšanu šādā sarakstā. Un ja mē, mums ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, kādas sekas mūsu rīcībai varētu būt jo būtu visai graujoši, ja viņiem iz, izdotos pierādīt viņu taisnību tiesā. Es piedāvātu eh, pakāpeniskāku reakciju šajā sakarā, lūdzot eh, lēmēji un varas iestādēm īstenot savus uzdevumus, veikt pilnu izmeklēšanu, un ja viņi nereaģē, tad arī man šķiet parlamentā pagājušā sakarā šeit bija. Um, ieteikumi attiecībā uz vīzu režīma nolīgumu un, un citām iespējām, ko mēs varētu aktivēt pirms, pirms mēs izmantojam pēdējās instances risinājumus. Paldies, turpina priekšsēdētājs vārds referentei Kristīnai Jolandai. Paldies visiem kolēģiem par atbalstu. Esmu gandarīti dzirdēt, ka mēs varam virzīt šo rekomendāciju tālāk. Un cerīgi raugos uz um, grozījumiem, kurus atsevišķi kolēģi jau solīja. Un Mēs eh, mēģināsim pieturēties pie atlikušajiem termiņiem eh, šī sasaukuma laikā un ceru, ka varēsim pieņemt eh, rekomendāciju līdz sasaukuma beigām. Paldies! Turpina priekšsēdētājs ziņoja, ka grozījuma termiņš ir 27. februārs 12. dienā. Un Lamsdorf kungs, īs jautājums, vai jūs uh, ziņojāt eh, grozīto termiņu Turcijas sakarā. Mēs lūdzām izmaiņas, bet nedzirdējām jaunos datumus. Vismaz es nedzirdēju, varbūt es tos palaidu garām, un, bet iespējams, ka neesmu vienīgais. Vai ir jauni termiņi Turcijas ziņojumam? Ja tādi ir, tad tie netika paziņoti, vai arī tie tiek veidoti vēl aizvien eh, rielūdza eh, tos mainīt. Jā, priekšsēdētājs saka, man tas ir uzrakstīts priekšā rezolūcijas projekts par progresa ziņojumu eh, tiks likts uz balsojumu 3. martā un tas ir ierakstīts 13, ne, tomēr 14. gads. Manā, man priekšā tā ir rakstīts 3. martā. I mean, you know. okay, we'll have a... Un tagad ir pārtraukums līdz paplašinātajam birojam, kad mēs atkal sanākam uh, kopā uz paplašināto biroju.